Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten. Dāmas un kungi, lūdzu, ņemiet vietas. Ar šo es paziņoju, ka 23. jūnijā pārtrauktā sesija tiek atjaunota. saskaņā ar politiskajām grupām. Saskaņā